Gates un citi par vakcinācijas kampaņas atbalstu jaunatīstības valstīs un ir eh, apkopoti paraksti no vairuma e, Eiropas parlamenta deputātiem un līdz ar to saskaņā ar 123. reglamentu punktu e, šis teksts tiks e, iekļauts e, e, protokolā un tiks norādīti arī attiecīgie e, deputāti, kas parakstījuši šo dokumentu. Pavisam atdod vārdu Honeybola kundzei. Vispirms pateicos priekšstādātāju, vēlos pateikties visiem, kas pārakstījuši šo deklarāciju. Šis temats ir ļoti svarīgs. Esmu pārliecināta par to, ka visi esat gandarīti, ka esam pieņēmuši rezolūciju pieprasot attiecīgu finansējumu vakcinācijai attīstības valstīs. Pateicos asociētajiem darbiniekiem, arī tiem, kas atbalstīja šo kampaņu apvienotāju karalistē. Attiecu, pateicos Veršajā kundzei, De Kaiser kungam, Ņūtanam Danam par viņu atbalstiem un, protams, Kelī kungs arī vēlas tagad izteikties. Lūdzu, Kelī kungs, priekšstādātājs skundze, pavisam īsi. Pilnīgi piekrītu arī Merijas eh, izsacītāja pateicībai, pateicos visiem. Gribu atgādināt, ka uh, jūsu dāsnuma, iegu, no jūsu dāsnuma ieguvēja būs nevadzīgie bērni Āfrikā un viņu dzīves kvalitāte uzlabosies. Paldies! Paldies, Kelī kungs! Tagad pārējām pie balsojuma par Kazaka kunga ziņojumu vispārīgi noteikumi par makrofinansālu palīdzību sniegšanu trešām valstīm. Uh, visi grozījumi kopā 1 līdz 32 par pret.